Tas ir Pāvēls Vobods kungs ziņojums intelektuālā īpašuma tiesības Eiropas Savienības rīcības plāns. Došu Svobods kungam vārdu uz četrām minūtēm, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze, dāmas un kungi. Es gribētu īsumā jūra komitejas vārdā prezentēt ziņojumu par uh, intelektuālā īpašuma tiesībām un Eiropas Savienības rīcības plānu. Kā es jau vairāk kārt pagātnē esmu teicis, es esmu priecīgs, ka jūra komiteja ir pilnībā piekritus manai nostājai šajā jautājumā, proti par to, ka mums vajadzētu tiešām koncentrēties uz pašu Eiropas Savienības rīcības plānu, nevis runāt par citiem jautājumiem, kas varbūt nav tik būtiski fakts, ka intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības ir, eh, nāk par labu Eiropas Savienības ekonomikai un kultūras daudzveidībai ir neapgāžams. Un šajā sakrībā mēs apsveicam eh, Eiropas komisijas īstenotos eh, centienus, lai uzlabot situāciju. Es arī ar gantrību uzsveru Eiropas komisijas vēlm naklējā ar instrumentiem, kas būtu balstīti uz labāku izpratni par to, kā šī sistēma darbojas. Uh, un eh, kas arī nostiprina šos te faktus, kā uzlabot konsultācijas ar iesaistītajām pusēm. Es domāju, ka vienprātība un izpratne par eh, visiem attiecīgiem aspektiem palīdzēs mums izveidot tiešām efektīvu sistēmu, kā aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības. Un eh, tāpēc es domāju, ka viens no ļoti būtiskiem elementiem eh, stratēģijā un rīcības plānā ir informācijas kampaņa. Mums būtu tāpat jārunā arī par pamatiesībām, un eh, es zinu, ka komisija ievēro visu šīs tiesības, bet te mēs runājam par eh, to, kā Eiropas Savienības sabiedrība kopumā uztver un pieņem šos jautājumus, un pamatiesību jomā mums vajadzētu ļoti uzmanīgi uh, vērsties piedzīvotājiem. Es arī atbalstu komisijas pieeju, proti seko naudai. Pastāv vienprātība, ka ja mēs vēlamies palīdzēt cīnīties pret eh, intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpējiem, tad eh, mums ir kaut kas šajā sakrībā arī jādara. Personīgi es gribētu atbalstīt komisijas centienus sniegt eh, palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es nedomāju, ka te būtu nepieciešama kāda īpaša pieeja, bet šis jautājums būtu jāuzskata par vienu no daudziem soļiem, kur būtu nepieciešams uzlabot MVU stāvokli kopumā. Efektīva intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas eh, panākšana ir ļoti būtiska Eiropas Savienības nākotnē, un es ceru, ka Eiropas komisija dos savu pienesumu un ka tas būs ļoti būtisks šajā ziņā. Rīcības plāna īstenošanai ir jānotiek ātri, tai ir jābūt elastīgai darbībai, lai reaģētu uz uh, jaunākajiem notikumiem un uh, tai jābalstās uz uh, pamatotiem soļiem, kas uh, labāk atbilstu intelektuālā īpašuma tiesību turētāja interesēm, jo tas jau ir pa, stratēģis pamatā uzlabot šo tie, tiesību turētāju stāvokli. Un es ceru, ka līdz 2016. gada jūlijam komisijai būs iespēja prezentēt pirmos soļus, kas ir aprakstīti šajā rīcības plānā. Paldies! Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Marijas kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība ir uh, dzinējspēks jaunu darba vietu un izaugsmu panākšanai Eiropas Savienībā. Tas arī ir ļoti būtiski, lai iekšējais tirgus varētu pareizi darboties. Intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzībai ir uh, jābūt saistītai ar jaunas pieejas pieņemšanu, kas, uh, kuras ietvaros notiktu arī uzraudzība, kas notiek ar kas notiek, eh, lai atrastu tos cilvēkus, kas eh, šīs tiesības pārkāpj, kas eh, attiecas uz MVU, tad jāsaka, MVU zaudē ļoti daudz ienākums. Mums ir jāsaprot, ka kādas ir, mums ir jāatrod līdzsvers starp galva patērētāju un intelektuālā īpašuma tiesību turētājiem. Ekonomikas krīzes laikos, kas ļoti ietekmēja patērētājus, dažādu fiskālu ierobežojumu laikā ir nepieciešams atrast pareizo atbalstu formu no Eiropas Savienības puses. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji kungs, es gribētu uzsvērt divas lietas, saka Jakovčič kungs. Viens ir radošums un inovācijas, garantija labai kvalitātei, ekonomikas attīstībai un mūsu nākotnes garantēšana. Bez pētniecības un inovācijas, bez radošuma nevar būt nekāda izaugsme. Ne? Inovācija, radošums un pētniecība prasa intelektuālā īpašuma aizsardzību. MVU ir uh, Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls, un ja šos faktus mēs savienojam kopā, tad vēlme rad būt radošiem ir kaut kas tāds, ko es ļoti atbalstu. Es atbalstu MVU un uh, Es arī atbalstu Eiropas komisijas rekomendācijas un rīcības plānu, kura pamatā arī ir vēlma aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības, jo tas ļaus mums aizstāvēt radošumu un uh, liktu uz to lielo, lielāko uzsvaru. Zuburkungs, lūdzu. Kundzes atvainojas. Paldies. Ir svarīgi saprast, um, ka intelektuālo īpašumu tiesības pirmkārt ir saistīts ar um, radošo nozaru pārstāvju interesēm, nevis uh, uzņēmumu interesēm, kas uh, pelna naudu pārdodot preces, ko vienotajā tirgu. Te es īpaši vēlos runāt par lielajiem uzņēmumiem bagātākajās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ik viens, kurš uh, rada uh, zināšanas un uh, mākslas vērtības, kultūras vērtības. Ikvienam pienākas uh, cieņa pilns status, bet, uh, diemžēl, šobrīd notiek gluži pretējais. Un jāsaka, ka ikvienam ir tiesības baudīt šo, šīs kultūras zināšanas un uh, Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešams tāpat arī attiecīgi attalgot radošo nozaru pārstāvis. Paldies! Ārnaut kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Šobrīd ir tikai pieci deputāti atlikuši zālē no 750 deputātiem, lai debatētu par intelektuālā īpašuma tiesībām šovakar. Uh, Es gribētu paturpināt savu iepriekšējo punktu, proti MVU intereses. Briselē ir vairāk, ne, vairāk lobbyisti nekā Vašingtonas eh, distriktā. Mums ir vairāk nekā tūkstots lobbyistu. Uh, Un nav jau brīnums, ka vēlētājiem ir uh, sūdzības par, uh, uz katru deputātu ir apmēram 40 lobbyistu, un nav jau brīnums, ka vēlētāji sūdzas par šo problēmu, jo viņiem ir tādas tiesības. MBU intereses ir ļoti būtisks, ir tīpaši programmatūra izstrādē. Mazos uzņēmējus, eh, lielo uzņēmēju juris, juridiskās nodaļas vienkārši samaļ miltos. Uh, Es vēlos, lai uh, mani lobētu man vēlētāji. Paldies! Paldies! Komisārai Žuravē vārds, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti, paldies par izteiktajiem komentāriem un ieguldīto darbu pie šī ziņojuma, ko sagatavo Sobodas kungs. Eiropas parlaments ir ievērojama ārtavu kopīgajos puliņos, lai veicinātu un aizsargātu inovācijas un radošumu Eiropas Savienībā. Papildus tam, ka tiek atjaunināts Eh, tiesiskais ietvars dažās būtiskās intelektuālā īpašuma tiesību jomās. Komisija ir izlēmusi mērķtiecīgi rīkoties, lai īstenot šīs tiesības iekšējā tirgu. Mēs saskaramies ar ārkārtīgi grūtu un sarežģītu realitāti, kur tirzniecības intelektuālā īpašuma tiesības un to pārkāpumi ir arvien biežāki un ļoti liela kaitējuma nodēm Eiropas tautsēmniecībai un individiem un uzņēmumiem, kuriem būtu jāgūst labums no šī, šādām tiesībām. Pārkāpumi pret intelektuālo īpašumu tiesībām mazina investīcijas inovācijās un radošumā. Tas rada tiešus zaudējumus likumīgiem uzņēmumiem, zaudēts uz nodokļu ieņēmumus, zaudēts darba vietas un ļoti augstas īstenošanas izmaksas. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt atbilstošus pasākums cīņā ar šādām darbībām. Rīcības plāns, ko komisija pieminēja 2014. gada vasarā, sastāv ar neleģislatīviem instrumentiem, kuru mērķis ir veicināt un nodrošināt inovācijas Eiropas uzņēmumos un to radošumu, lai saglabātu to konkurētspēju arī globālā līmenī. Kā tiek norādīts Sobekunga ziņojumā, komisijas pūliņi intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas jomā būtu jāturpina koncentrēties uz vairākiem konkrētiem jautājumiem, patērēto aizsardzība no kaitīgām viltotām precēm, stingrāks atbalsts MVU, vidutāju lomas precizējums tīpaši digitālajā vidē, pienācīgas pārbaudas, mehānisma veicināšanu globālajās piegādes ķēdēs un tā tālāk. Mienkauskas kundzes uh, mudināti, mēs virzamies uz priekšu un esam sadarbojuši ar nacionālajām iestādēm un ieinteresētajām pusēm no attiecīgajām nozarēm katrā no šiem jautājumiem. Un arī jūsu atbalsts šajā procesā būs ārkārtīgi būtisks. Vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka par spīti dažādu iniciatīvu labticībai un 2014. gada rīcības plānam intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai būs nepieciešams arī leģislatīvas pārmaiņas. Piemēram, digitālā vienotā tirgus stratēģija tiek uh, veidot ar aicinājumu nostiprināt autortiesības. Tas, protams, nenozīmē, ka nebūtu jāpievērš vērība arī citām intelektuālajām īpašuma tiesībām, kuru pārkāpumi rada lielu kaitējumu Eiropas Savienības ekonomikai. Un tādēļ nākamo mēnešu laikā komisija veiks patreizējā intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzības tiesiskā ietvaru izvērtējumu, un ja mēs secināsim, ka būs nepieciešami grozījumi, tad uz to komisija arī rūpīgi strādās nākotnē. Noslēgumā vēlos vēlreiz teikt paldies Eiropas parlamentam par ļoti pozitīvo skatījumu uz rīcības plānu, un es eh, vēlos, lai jūs to atbalstītu rītdien balsojumā. Es Varu solīt, ka komisija ir gatava sadarboties šajā jomā, lai uzlabotu inovācijas radošumu un jaunu darba vietu veidošanu Eiropas Savienības uzņēmumiem un pilsoņiem. Paldies! Paldies! Paldies, komisārs kundze! Līdz ar to šīs diskusijas slēgtas par šo ziņojumu balsojums būs.